no ETP grupas par daudz, un viens kolēģis izņēma ārā kartiņu. Es to visu pieskaitīju. Divi tā tad izņēma ārā kartītes. 78. grozījums. Pārbaudām vēlreiz. Sākam balsot. Vai ir kāds liekas? Joprojām viens par daudz no ETP grupas. Lūdzu, izņemiet ārā kartiņu. Viens no ETP grupas izņem ārā kartiņu. Beidzam balsot. Noraidīts. La prova che effettivamente avevano tolto in due la scheda. <laughs> Risultato. Jā, nu tas pierāda, ka bija divi par daudz. 79. par pret atturas noraidīts. 80. par pret atturas noraidīts. 81. par pret atturas noraidīts. 82. par pret atturas pieņemts. 83. par pret atturas noraidīts. 84. par pret atturas noraidīts. Tagad apsvērumi. Pirmais grozījums par pret atturas noraidīts. Otrais grozījums par pret atturas noraidīts. Trešais par pret atturas noraidīts. Ceturtais par pret atturas noraidīts. Piektais par pret atturas noraidīts. Desmitais par pret atturas noraidīts. Trešais kompromiss par pret atturas pieņemts. Jā, beidzot kaut kas ir arī pieņemts. 12. 12. Kas pār? Pret atturas noraidīts. 14. par pret atturas noraidīts. 15. par pret atturas noraidīts noraidīts, 16. par, pret, atturas, noraidīts. Sākam balsot par 16. elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. 17. par, pret, atturas, noraidīts. 18 par, pret, atturas, noraidīts. 19. par, pret, atturas, noraidīts. 20. par, pret, atturas, noraidīts. 22. par, pret, atturas, noraidīts. 22 pār pret atturas pieņemts, 23 pār pret atturas noraidīts, 24 pār pret atturas pieņemts, 25 pār pret atturas noraidīts, 26 pār pret atturas noraidīts. Tagad balsosim par visu grozīto ziņojumu. Sākam balsot elektroniski. Aprovētu. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad balsosim par normatīvo rezolūciju. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemta. Un tagad eh, gala balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot.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 is and it becomes red. Uh, dear colleague, ladies and gentlemen. Dārgie kolēģi, dāmas un kungi. gaida ļoti svarīgs darba kārtības punkts, dārgie draugi, turpina priekšsēdētāji. Referentis kundze, Mie, Mie Petra, es lūdzu jūs. Es zinu, ka jūs esat zvaigzne, taču nu, tās blakus sarunas būtu jāpārtrauc, lūdzu. Dear colleagues, ladies and gentlemen. Darbie kolēģi, dāmas un kungi, lūdzu lieciet blakus sarunas pie malas, jo mums pavisam drīz ir jāatsāk darbs. Šī sanāksme ir ļoti svarīga. Eiropas jaunatnes dienas paveiktā izklāsts. Sveicu mūsu vidū trīs jaunas Eiropas jaunatnes dienu 2016 dalībniekus. Barijs mums jau ir pazīstams, viņš man ir vistuvāk. Helena Rāba, viņa sēž blakus Barijam Uvinu, un Andrēda de Čikunardone kundze. Es neesmu kundze, saka Andrēja bet šī konardone. Ak tā, saka priekšstādātais, es atvainojos. Tas ir jaunietis, Andrejā da Čiko Nardone. Vai jūs varētu man palīdzēt, kā pareizi jāizrunā jūsu vārds? Andrejā Dačiko Nardone. Labi, turpin priekšstādātais, skaidrs, jūs esat jaunietis. Uh, Un šie jaunieši mums pastāstīs par idejām, kas iespējams varētu būt svarīgas itri darbam nākotnē, īpaši attiecībā uz pētniecību, novatorismu, kiberdrošību, digitālo tirgu un energoefektivitāti. Tas ir ļoti svarīgs e, pasākums, kas notika 2016. gada um, Strasbūrā, maijā, arī nākošgad e, sanāksme. Šis pasākums notiks Strasbūrā, bet uh, eh, 2016. gada 20. un 21. māja pasākumā piedalījās 7500 jaunieši, kas apsprieda idejas par Eiropas nākotni. Un šajā pasākumā bija klāt arī mūsu komitejas locekļi Sandaras kundze un Mārtiņkungs. Mārtiņkungs ir klāt arī šodien. Viņi abi piedalījās tajā pasākumā. Īsi pastāstīšu par jauniešiem, kas ir mūsu viesi šodien. Bariju Vino kungs ir dzimis 1991. gadā Kenijā, Nairobi. Tātad tas vēl bija 20. gadsimtā, nevis 21. Labi. Viņš um, aktīvi darbojās Eiropā, viņš ir saņēmis vairākas, vairākas apbalvojums, kā labākais delegāts, viņš arī ir nodibinājis divas um, organizācijas, Business Breakfast, un viņš ir arī, arī uh, veidojis vairākus uh, projektus, un īpaši viņu interesē starptautiskā nodokļa joma, atjaunīga enerģijas avoti un uh, cilvēku attīstība. Un šīs jomas mums ir ļoti tuvas. Helena Rāba ir 19 gadu veca. Tātad, ja sieviete ir jaunāka par 20 gadiem, tad atklāti var teikt, cik viņa veca. Viņa studē ekonomiku Vīnē, un viņa ir aktīvi darbojusies gan Eiropas jaunatnes parlamentā vēl kopš vidusskolas laikiem, īpaši pievēršot uzmanību ITRE komitejas darbam, un viņa bijusi arī Eiropas uh, jauniešu izglītības vēstniece un arī ir gūs pieredzi jā, finanšu jomā vairākos uzņēmumos gan Austrijā, gan citur Eiropā. Un Andrēde Čiku Nardone ir dzimis Romā 1995. gadā. Viņš studēja inženēriju un nodarbojas ar vairākām jomām studē. Dažādas jomas ir ļoti vispusīgs šai ziņām. Varbūt jūs mums varētu pastāstīt, kas ar to domāts. Viņš uh, iestājas par uh, studijām dažādās jomās un par uh, starpdisciplināro pieeju. Viņu vienmēr ir aizrāvusi ekonomika un politika un kā var uzlabot sabiedrības labklājību. Viņš vēlas kļūt par uzņēmēju lai virzītu Eiropu uz priekšu visumā. Sakot, nu tāda informācija atrodama jūsu dzīves aprakstā. To es tur atradu. Nu, es gribētu ierosināt divus uh, diskusiju blokus. Pirmais bloks uh, - pētniecība un novatorisms apvārsnes 2020. Došu vārdu jums diviem. Helēnai un Andrē. Jūs varat uzstāsties divas minūtes katrs, un tad jūs nāksiet klājā katrs ar vienīdē. Vispirms vārds Helēne, un tad Andrē. Nu, un tad es varētu dot vārdu deputātam, ja vēlties uzdot kādu jautājumu vai nāk klājā ar komentāru. Un tad jūs uz to varēsiet atbildēt, Helēna un Andrēja. Katram jūs rīcībā būs viena minūte, lai atbildētu uz jautājumu komentāriem. Un otrais bloks būs par kiberdrošību digitāls, digitālo vienoto tirgu, un trešais bloks būs par energoefektivitāti. Labi, nu, tad sāksim. Vai esat gatavi, Helēna, Andrēja un arī Berī, bet Berī, jums došu vārdu vēlāk. Jūs rīcībā divas minūtes. Kā redzat, laiks tiek uzņemts. Lūdzu. Helēna Rāba. Paldies priekšstādā. Godāti Eiropas parlamenta deputāti. Ideja, par kuru iestājos, ir, lai jauniešiem, kas studē pētniecības karjera, būtu interesanti vismaz piecu gadu laikā pēc viņas studiju beigām. Lai to panākt, ir jābūt karjerai, kar, para, kam paredzēts standarts uz pieciem gadiem jauniem pētniekiem. Vispirms es vēlos, lai jūs izveidot pētniecības programmu, uh, apvārs 2020 ietvaros. Šie, šai pētniecībai būtu jāpievērš uzmanība tam, kā eh, universitāte sadarbojas ar pētniecības eh, institūcijām un eh, uzņēmumiem, lai labāk saprastu pareizējo situāciju. Iziet no tā, tad ir jāveido tāds Mm, modelis, lai studenti varētu ātri pāriet no akadēmiskās darbības uz uh, darbu šādās iestādēs. Ir jāveicina pētniecība, zinātne. Un svarīgi ir arī attīstīt cilvēku resursus, lai viņi varētu nodarboties ar šo pētniecību. Uh, Šīs standarta uh, gājums, ko es uh, sev vēlētos, piemēram, būt atbalsts uh, jauniešiem, kas pabeiguši studijas zinātnes jomā, lai viņi varētu izvēlēties vai nu zinātnes jomu vai uzņēmēju darbību tālāk. Būtu viņam jāparedz uh, vienlīdzīgi algas uh, noteikumi. Jābūt īpašai programmai kas salīdzina pētniecības institūta algas ar um, uh, zinātnes jomā strādājušo uzņēmumu algam un jāveicina pētniecības uh, um, līgumi, lai veicinātu to, ka jaunieši vēlas strādāt uh, šajā nozarē. Jauniešiem ir jābūt sociālajiem nodrošinājumam, viņa karjeras sākumā citādi daudz jauniešu nemaz neizvēlēsies darbu zinātnes nozarē. Paldies! Priekšstādātājs turpina, paldies, gaidīgi, ka runāsiet trīs vai četras minūtes, bet jūs tie var, tiešām ievērojat, jūs runāja atvēlēto laiku, fantastiski, mēs gribējām redzēt, vai jūs jūtat, ko var pateikt divu minūšu laikā. Liels paldies, brīnišķīgi! Un Andrē vārds jums! Lūdzu, nāciet klajā ar jūsu ideju. Paldies priekšsēdētē. Godāta Eiropas parlamenta deputāta, cienījamies deputāts. Es saprotu, ka mūsu sistēma izglīto rītdienas darba spēku, taču ir zināms, ka mūsu mainīgajā sabiedrībā jauniešiem ir nepieciešams prasmes, kas vēl nav iz, integrēts izglītības sistēmā. Es vēlos, lai jūs saprastu, ka uzņēmējiem ir nepieciešams prasmes. Es aicinu, lai tiktu sākt pētījums, kā, vieno, kā vietējā, vietējā uzņēmumi un izglītības iestādes sadarbojas un kā jaunās spējas attiecībā uz digitālo jomu, sociālo jomu tiek veicināts skolā. Pētniecībām būtu, pētniecībai būtu jāiekļauj visas Eiropas Savienības dalībās, lai secinātu, kas ir paraugprakses piemēra. Un Mums tad būtu jāatrod kopīgs veids, kā uzņēmēji varētu sadarboties izglītības iestādēm un būtu jāveido visas Eiropas pieeja, kas studentiem dod vienādas iespējas visā Eiropā. Eiropas Savienībā paredzētā darba ņēmēja brīvā aprite arī paredz, ka ir nepieciešamas prasmes visā Eiropā. Jauniešiem ir nu, dažādām dalībvalstīm jābūt vienādām iespējām. Lai mēs veidotu nākotni, skolai jātuvinās uzņēmējiem, bet arī uzņēmējiem jātuvinās izglītības iestādēm. Tā var izstrādāt pareizos instrumentus, kas ir nepieciešams nozarēs un arī cilvēkiem nodrošināt pareizās zināšanas, kas tur strādājušiem ir nepieciešams. Paldies! Priekšsēdētājs liels paldies, kolēģi, fantastisks rezultāts. Mums Eiropas parlamentā bieži vien ir eh, tādas vienas minūtes runas, uh, un, un parasti šis laiks tiek pārsniegts, bet jūs paspējāt svarīgo pateikt mazākā divās minūtēs. Tad jūsu temats ir ļoti svarīgs. Es saprotu, ka pirmais temats bija par karjeras iespēju uzlabošanu jauniem cilvēkiem, īpaši sievietēm. Vai jūs prāt, sievietes nav īpaši gadījums? Visticamāk, jā. Elēna atbildēs, saka priekšstādātais. Un otrais temats ir par izglītības jums integrēšanu uzņēmēju vidē, piemēram, arī robotikas nozarē. Abi temati ļoti svarīgi. Lūkšu tad Eiropas parlamenta deputātus izteikties. Martēna kungs, jūs bijāt klāt arī jaunatnes dienās Strasbūrā. Jūs tagad varētu izteikties. Mums nav laika ierobežojumi, mums jāpaskaidro viss, uh, kas ir vajadzīgs, tātad jūs runai nav ierobežots laiks. Paldies, priekšsēdēt. Jūs man uzskatāt par kaut kādu kļāpu, jo katru reizi, kad jūs man dodat vārdu, jūs sakat, ka jāievaro runai atvēlētais laiks. Vēlos vienkārši uzsvērt, ka jau trešo reizi piedalījos jaunatnes dienās. Tas ir brīnišķīgs pasākums, mēs daudz ko varam mācīties no jaunie, jauniešiem. Un mums ir jā, jā atbild uz viņu uzdotiem jautājumiem, un man jāsaka ar uh, lielu nožēlu, ka jaunieši mums ir uzdevuši jautājums, un mēs tos uh, pārsūtījām komisijai, bet tie vēl paliek neatbildēt, diemžēl. Tātad demokrātijas minimālā prasība ir atbildēt uz dotiem jautājumiem. Tātad es mēģināšu atbildēt jautājumiem, kas šeit izskanēja idejās. Runājot par to, ka zinātniskā karjera būtu jāpadara aizraujošāk, es tam piekrītu. Pirms vairākiem gadiem biju ASV, un es secināju, ka daudz līdzekļu tiek veltīti, lai panāktu, ka karjera pētniecībā, zinātnē būtu aizraujoša un turklāt daudzi jaunieši, kas nodarbojas ar zināt, dodas uz ASV, jo tur viņiem ir lielāks iespējas. Kaut arī Eiropā arī ir, piemēram, Marija, Marijas Kirī mm, programma, kas uh, uh krusto pētniecību ar uzņēmē darbību. Taču jautājums ir šāds, kā palielināt Eiropas budžetu, lai panākt, ka Eiropā jaunieši, kas vēlas notarboties zinātne, paliek, nevis dodas citur, bet iespējams būtu arī jāsniedz vairāk informācijas uzņēmumiem kas gaida valsts finansēm, bet ASV tā gan nav. Es domāju, ka ASV universitātes bieži vien tiek finansēts arī ar uzņēmēju līdzekļiem, jo uzņēmumi uzskata, ka viņi investē universitātēs. Bet bieži vien uh, Eiropā tiek uzskatīts, ka zinātnes veicināšana ir jāveic uh, no valsts. Es varu sacīt, ka mūsu nodoms arī ir panākt, lai būtu lielāki līdzekļi lai jaunieši zinātnieki varētu palikt Eiropā un uh, arī panākt to, lai būtu partnerība starp uh, uzņēmumiem un universitāti. Šī ideja ir ļoti laba. Liels paldies par jūsu ieguldījumu. Priekšsēdētājs, paldies, kolēģi. Tagad vēlos dot vārdu Roila kungam, lūdzu. Äh, vēlos sirsnīgi pateikties par Eh, šīm interesantām, bet ļoti eh, saturīgajām eh, runām. Un es gribētu uzdot vēl papildu jautājumu. Ir interesanti, ka jaunieši uh, pretstatā politiķiem uzskata, ka ir jāsaista izglītība un uh, industrija rūpniecība. Uh, Un tas nozīmē, ka cilvēki ir jāizglīto nevis nesaistīti ar uh, reālām prastībām darba tirgu, bet tā, lai varētu pēc tam atrast darbu. Uh, un tā var arī samazināt bezdarbu. Un jautājums ir, kā mēs varētu organizēt izglītību saprātīgā veidā, t, t, t, tuvinot um, reālam darbam un darba vietām. Otrs jautājums tikpat interesants. Daudz tiek politikā diskutēts par jaunām tehnoloģijām, inovācijām, kas var uh, radīt apdraudēm, bet jūs uh, skatāties uz to kā, iz, uh, kā iespējām un ir nepieciešamas ciešāka saikne ar tehnoloģijas attīstību. Tieši šajā jomā Eiropā var rasties jaunas darba vietas. Un, diemžēl, politiķi dažkārt bremzē šo procesu un nav iespējams visu iecerēto realizēt. Uh, thank you very much. Paldies, kolēģi Čok, kolēģis Čoka. Paldies, priekšsēdētāji. Vēlējos pateikties jauniešiem par to, ka viņi pievērš tik būtiskiem jautājumiem, ir uh, veikuši analīzi par, teiksim, saikni starp uh, izglītību un rūpniecību, uh, zinātnisko pētījumu, praktisko pielo, pielietojamību. Uh, Un tāpat uh, domājot par uh, finansējumu zinātnē, man ir tāds jautājums uh, par nodokļiem, nodokļu atlaidēm, vai tas arī būtu veids, kā piesaistīt rūpniecības investīcijas šai nozarei. Paldies! Tamburāno kungs. Jā, es vēlētos pateikties uh, jauniešiem, kas ir mūsu viesi. Mani īpaši interesē izglītības jautājums, par ko runāja mans līdzpilsonis, bet jāpatur prātā, ka, piemēram, taupības politika Eh, grauja eh, infrastruktūru eh, mūsu valstīs, un ir nepieciešams veicināt sadarbību starp izglītības nozari un uh, privāto sektoru, bet tam nevajadzētu aizstāt izglītības sistēmu. Man ļoti satrauc izglītības sistēmas situācija Itālijā un Grieķijā. Uh, Es, es zinu, ka ir valstis, kur jau ir pieejami 3D printeri, bet uh, Itālija nav pat Wi-Fi uh, bezvadi internets iespējas. Un, protams, ir jāatbalsta jaunieši, bet nevar tāpat laikā arī īstenot tādu politiku, kam ir graujoši rezultāti. Paldies, nākamais runātājs. Paldies, priekšstādātājs, saka Količē kungs. Es uh, pats uh, bieži vien uh, savā uzņēmumā uh, iesaistīju stažierus, un mani daudzkārt pārsteidza viņu interese un zinātkāri ko mūsu viesi domā par bakalauru programmām un to praktiskiem aspektiem, vai šeit nevajadzētu kaut ko mainīt. Otrs jautājums. Vai jūsu prāt uh, augstskolas beidzējām varbūt vajadzētu vispirms uh, sākt uh, praktiski strādāt savā nozarē un tikai tad pievērsties uh, zinātniskiem pētījumiem. Ja ir runa par teorētiskiem pētījumiem, varbūt uh, pieeja varētu būt citādāka. Treškārt, jūsu prāt, kādas mācību priekšmeti būtu jāiekļauj vidusskolu programmā? Robotika vai kādi citi priekšmeti? jo pašreiz mums vidusskolās mm, vidusskolas beidzēji nav pietiekami kvalificēti, nemaz nerunājot par augstskolu beidzējiem. Paldies, vārds Tojas kundzei. Kā uh, to norādīja Mārcēna kungs, jā, šī ir ļoti nozīmīga tikšanās mums, un es arī gribētu runāt par vairākām idejām. Mani arī ļoti ieinteresēja tas, ka jūs runājat, ka ir nepieciešama ciešāka saikne starp uh, mācību iestādēm un uzņēmumiem. Un uh, par to, ka arī zinātnes pētījuma rezultāti pēc tam ir uh, jāizmanto uh, rūpniecībā. Uh, arī pilsoņu skatījumā šie jautājumi ir būtiski. Un Itālijā ir arī grozīti uh, likumi, lai varētu tuvināt skolas un uzņēmumus, un daudzās valstīs mēs uh, par to domāju. Mēs arī cīnāmies šeit Eiropas parlamentā, lai Eiropas uh, Savienības budžetā lielāks finansējums tiktu piešķirts zinātnei. Un es tiešām pieš, piekrītu jūsu teiktajam, un mēs arī pie tā strādājam Eiropas Savienība. Priekšsēdētājs tika uzdoti vairāki jautājumi. Es gribu mūsu jaunajiem draugiem teikt, kā uh, jautājumu uzdevēji pārstāvēja uh, visas politiskās grupas šeit parlamentā. Un jums ir tik daudz jautājumu tagad uzdoti. Un uh, lūdzu, iespēju atbildēt, un atbilžu laiks nebūs ierobežots. Paldies, sakrābas skundze, jā, mani <clears throat> iepriecināja visi šie jautājumi un komentāri, kas apliecina par to, ka mūsu viedokļos ieklausās un uh, ka tos novērtē. Bet attiecībā uz jautājumiem viens bija par bakalaura programmām, vai tās ir apmierinošas, vai tās vajadzētu uzlabot. Es gribu teikt, ka e, es esmu studējusi ekonomiku un biznesa administrāciju Vīnē, Tā ir pieredze, par ko varu uh, runāt. Gribu teikt, ka studijas tagad ir pieejamas uh, lielākam skaitām cilvēku. Manā universitātē bija 23 tūkstoši studējošo, mūsu universitāte bija viena no mazākajām Vīnē, un uh, Austrijā ir 8 uh, miljoni iedzīvotāju kopumā. Uh, Tas liecina par to, ka izglītība ir eh, pieejama arvien lielākam skaitam cilvēku. Par eh, praktisko darbu, vai tas būtu pirmā lieta, kas jā, jāmeklē eh, augstskolas beidzējiem, es neesmu pārliecināta. Jūs pieminējāt arī teorētiskos pētījumus. Piemēram, tie, kas ir ieguvuši doktora grādu vai maģistra grādu, veicot pētījumus. Es neesmu pārliecināta, ka būtu, teiksim, uh, kaut kāds uh, pluss, ja, ja šie cilvēki pievērstos uzreiz praktiskam darbam. Bet Eh, protams, eh, uzņēmumos ir daudz vairāk pielietojumo pētījumu nekā teorētisko pētījumu centru, un daudz augstskolu beidzēji arī eh, paliek nevis universitātēs veicot teorētiskos pētījumus, jo šādu pētnieku vietu ir daudz mazāk, bet viņi dodas uz universitātes, atvainojas uz uzņēmumiem un īstenot pielietojumos pētījumus. Un šajā gadījumā uh, protams, ir lielākas algas un dažādas citas priekšrocības. Un vairums augstskolas beidzēju, ko es pazīstu, viņi nevēlas uh, palikt uh, strādāt zinātnē, jo ir ļoti daudz birokrātisko šķēršļu jāpārvar universitātēs un šie šķēršļi daudz lielāki nekā industrijā, un tādēļ uh, vienkārši viņiem nav citas izvēles, viņi nevēlas vai vienkārši nevar veikt teorētiskos pētījumus. Manuprāt, tas ir problemātiski, jo pielietojumie pētījumi balstās uz teorētisko pētījumu rezultātiem. Un jāsaka, ka teorētiskie pētījumi ir to cilvēku ziņā, kuri piekrīt uh, saņemt tādas augstas, kādas tās ir, un sociālos pabalstus, un kam ir jācīnās ar birokrātiju. Nākamais jautājums. Kas ir uh, vissvarīgākais uh, mācību priekšmets, kas būtu jāievieš vidusskolā? Nu, manuprāt, tas ir tāds ļoti āķīgs jautājums. Uh, nesen uzzināju no kolēģiem, ka apvienotajā karalistē ir tāds mācību priekšmets, kā kritiskā domāšana vidusskolā. Es domāju, ka vajadzētu ieviest priekšmetus, kuros iegūs nevis zināšanas, bet prasmes. Un uh, zināšanas jūs iegūstat paši pēc tam, jo tas ir ļoti noderīgi pēc uh, universitātes beigšanas vairs nav skolotāja, kas jums uh, teiks, kas ir jādara, kas jāmācās, jāapgūst, un jums ir nepieciešamas prasmes un iemaņas, lai varētu mācīties patstāvīgi. Un es domāju, ka šī kritiskā domāšana ir ļoti būtiska, un es vēlētos, lai mani bērni tādus priekšmetu apgūtu arī skolā. Lūdzu, Andrejā. Es gribētu vispirms teikt Tojas kundzē, ka ir svarīgi veikt investīcijas Eiropas līmenī, bet ka jūs norādījāt, mums ir jārunā nevis par to, ko dara dalība valstis, bet par to, ko dara Eiropa. It īpaši jaunieši jūtas kā eiropieši. Mums ir jābūt ne tikai kopīgām vērtībām, bet arī kopīgām iespējām. Mēs esam nevis no Itālijas, Francijas vai Vācijas. Mēs, uh, tieši tā mēs varam veidot mūsu kopīgumu sajūtu par to, kas būtu jāmāca skolās, kā jautājumu uzdeva koliķa kungs, ir tīpaši par vidusskolām. Mana pieeja ir tāda, Es esmu pētījis, kā sadarbojas vidusskolas, eh, es atvainojos, mācību iestādes ar eh, uzņēmumiem, un pārsvarā tas attiec uz augstskolām. Jo uh, cilvēki iegūst prasmes, kuras viņi varēs izmantot arī nākotnē, viņiem jāapgūst ne tikai teorētiskas lietas, bet arī praktiskas lietas, jāiegūst parāk praksti, bet nākotnē mums būs nepieciešamas uh, programmēšanas prasmes, zinātniskās prasmes. Un Raulkungs arī norādīja, ka mums nav jābaidās no nākotnes. Nebūs uh, vairs tādu uh, darbu, kur būs uh, jāatkārto kaut kādas operācijas, uh, gluži mehāniski varbūt nebūs nepieciešami arī žurnālisti, bet mums ir jābūt gataviem pārmaiņām, jo pretējā gadījumā mēs uh, paliksim kaut kur malā. Un Uh, galvenais ir, uh, lai būtu jaunās tehnoloģijas virzība uz priekšu, un tieši tagad mums ir jāinvestē jauniešos, jo jaun, nākotnē viņi būs nevis strādnieki, bet programmētāji, viņi radīs jaunas lietas, jaunas tehnoloģijas, viņi nevis montēs kaut ko, bet radīs kaut ko jaunu mums ir uh, jā apmāca jaunieši, lai viņi varētu spēt radīt jaunas lietas, jo pretējā gadījumā Eiropa būs atpalikusi. Ķīniešiem ir 3D printeri, viņi spēj tos izmantot, lai kaut ko ražotu, viņiem ir arī attiecīgas prasmes. Un mēs, diemžēl, esam zaudētāji, jo mēs, mums ir vecā mentalitāte, mēs dzīvojam 20 gadus senā pagātnē. Tāpat jāmāca arī izmantot sociālos um, tīklus, arī datu aizsardzība ir ļoti būtisks jautājums, un jaunieši par to absolūti nav informēti. Un uh, šiem cilvēkiem ir uh, būtībā liels apdraudējums, ka viņi neapzinās un jāmāca uh, kā dzīvot un darboties jaunā pasaulē, jo situācija ir mainījusies pēdējo desmit gadu laikā. Tāpat jāie, jāapgūst ir arī uh, nodokļu sistēma, tāpat uh, tas, kā kādas nodokļu atvieglojumi ir pieejami, kā tos izmantot un izglītība ir orientēta uz to, lai varētu būt sadarbība ar industriju, ar rūpniecību, lai varētu virzīties uz priekšu. Industrija vēlas investēt pētījumos un lai varētu veidot šādu vidi, tad ir jāparādz nodokļu atvieglojumi rūpniecībai, ja tiek veiktas uh, investīcijas zinātnē vai no nu universitātēs vai skolās. Tādēļ ir nepieciešama aktīvāka miedarbība, ir nepieciešams lielāks finansējums, nodokļu atlaides, lai mēs varētu virzīties uz priekšu un veikt investīcijas. Paldies! Paldies! Jaunie draugi! par šo ļoti interesanto diskusiju. Tagad Bārijām vārds par, uh, pirms mēs pārējām pie digitālā vienotā tirgus. Es iestājos par uh, interneta savienojumu nodrošināšanu publiskās vietās, kur pulcējas daudz cilvēku. Eiropas mobilitāte ir Eiropas integrācijas pilārs, un mums tā jāpasargā no uh, organizētās noziedzības un terorisma. Ir jāizveido hotspotī, uh, transportā un publiskās vietās, lai varētu arī brīdināt par briesmām un, un iespējamām krīzēm. Ir jāveic kopīgi drošības, uh, Eh, pasākumi eh, attiecībā uz eh, vietāruņiem, lai varētu izsūtīt brīdinājumus divās valodās, attiecīgās valsts valodā un angļu valodā, un lai varētu veikt ģeolokalizāciju, lai varas iestādes varētu veikt arī izmeklēšanu, piemēram, aicinot pieteikties uh, lieciniekus vai meklējot bez vēsts pazudušos. Pilsoņi paši var darboties savas drošības labad, izmantojot attiecīgas lietotāju programmas un tas arī palīdzētu cīnīties pret uh, nepamatotajām uh, viesabonēšanas maksām. Ir jāatbalsta modernās tehnoloģijas, lai atbalstītu pilsoņus, pilsētas un celtu dzīves kvalitāti. Paldies, tagad vārds. To... Rābas kundzei, tātad mana uh, ideja par uh, kiberdrošību un vienoto tirgu. Uh, mana ideja ir veidot uh, bezpēļņas uh, sociālos uh, tīklus un uh, jaunu uzņēmumus. Ja? Mēs zinām, ka tagad dati tiek apkopoti un pārdoti. Mēs vēlamies tādas sociālās vides, kur mēs varam brīvprātīgi uh, piekrist uh, informāt, lai uh, notiktu dalīšanās ar informāciju, lai mums to neuzspiež. Un uh, Piemēri, ja jūs reģistrējaties Facebookā, tad vai nu jūs piekrītat, ka jūsu dati tiek apkopoti un pārdoti, vai arī jūs vienkārši nevarat šo tīklu izmantot, kaut gan jūsu draugi, kolēģi, ģimenes locekļi tajā ir. Es vēlētos, lai būtu tādi likumi pieņemti, kas pie, nodrošinātu, ka mēs varam izmantot sociālos tīklus, ne, a, nepiekrītot tam, ka mūsu informācija tiek izmantot. Tāpat ir nepieciešama kopīga noteikuma, lai digitālā jomā tirgus nebūtu fragmentēts un lai šīs tehnoloģijas industrijas varētu darboties arī bezpēļņas režīmā. Tāpat jāpalīdz jaundibinātiem uzņēmumiem šai jomā. Mums ir jāpalīdz jaunajām, jaunajiem daudzsološiem uzņēmumiem, lai tie varētu izvērst savu darbību Mums ir nepieciešami eh, savi ietekmīgi uzņēmumi šai jomā. No pašreizējiem eh, tehnoloģijas uzņēmumiem neviens eh, nav Eiropas uzņēmums. Mums ir jārūpēs par kiberdrošību. Paldies! Paldies par šo prezentāciju, un tagad es aicināšu kolēģus, uzdot jautājumus, ja tādi ir. Lūdzu, Eduards Martens. Daži komentāri. Protams, interneta pasaulē, kad ir visāda veida savienojumi, jā, es piekrītu jūsu idejai par hotspotu izveidi. Uh, publiskā telpā. Daudzās valstīs jau ir pieejams bezmaksas bezvadu internets, piemēram, Francijā vai citās valstīs. Šī ideja izmantot uh, drošības lietotāju programmas pašajā kontekstā arī ir apsveicama ideja, bet es gribu teikt, ka tur, kur notiek zināma diskriminācija un Eiropa uh, Eh, šeit pārāk aktīvi nedarbojas. Ir vietas Eiropā, kur nav pieejams eh, ātrdarbīgs internets. Un tieši šeit Eiropai būtu jāveic investīcijas, lai 500 miljonu Eiropas pilsoņu šajā jomā, proti piekļuve informācijai, būtu vienādā situācijā. Tāpat ir jāapzinās, ka ne visiem eh, cilvēkiem pieder datori, uh, vai viedtelefoni, un līdz ar to ir jārūpējas par to, lai pieeja informācijai ir nodrošināta ne tikai eh, ar sociālo tīklu starpniecību, ir jādomā arī par citiem pilsoņiem, par jaundibinātiem, uz, par jaunu uzņēmumiem. Šīs debatas mums notika Strasbūrā tiešām, un jaunieši arī daudz runāja par to, ka Eiropā ir grūti Eh, dibināt jaunu uzņēmumus. Tas būtu jāstimulē, paredzot gan nodokļu atvieglojumus, gan uh, mazinot birokrātiskos šķēršļus. Piemēram, Francijā jums vēl nav pat nekāds apgrozījums, kad jau jāmaksā milzīgi uh, nodokļi un dažādas nodevas. Varbūt mēs varētu paredzēt, ka divas, trīs gadus mēs ļaujam šiem jaunu uzņēmumiem darboties, un tad tikai pēc tam uzliekam nodokļus. Nu, varbūt eh, tādēļ, ka es esmu eh, tik vecs, kā es esmu, un pārstāvu arī ar, eh, tādu pamatražošanas nozari, gribu teikt, ka jaunās eh, tehnoloģijas neattīstīsies, ja nebūs eh, spēcīgas industriālās bāzes. Es domāju, ka ir jāsaskaņo abi aspekti, nevar eh, būt cita risinājuma. Paldies! Es arī gribētu kādus pāris jautājumus uzdot. Dargie jaunieši, te ir 24, 23 valodās pieejams tulkojums, eh, tulki šeit sēž kabīnēs, jūs tā tad varat runāt dzimtajās valodās, es arī tagad runāšu savā dzimtajā valodā, jums ir jāpaņem austiņas. Parasti es klausos eh, tulkojumu savā dzimtajā valodā. Uh, un es runāju angliski. Tas ir, eh, nu, pie tā ir jāpierod. Dargie draugi un kolēģi, gribēju uzdot sakojušus jautājumus. Pirmkārt, Avino kungs, runājot par kiberdrošību tiesības uz privātumu pret drošību, nu, kas ir likts katrā svaru kausā. Tas nav vienkāršs jautājums. Mēs ļoti bieži esam lauzījuši galvu par to, kas ir svarīgāk. Tas ir saistīts arī ar drošību un aizsardzību, runājot par internetā notiekošo. Uh, kosmosa tehnoloģijām un tā tālāk. Protams, uh, šos, šīs tehnoloģijas var izmantot dažādiem mērķiem un uh, nolūkiem. Internets. Internetu var izmantot arī ļauni spēki, kas vēlas nodarīt kaitējumu cilvēcei. Kā no tā izvairīties, kā uh, pasargāt pašiem sevi? Gribēju dzirdēt jūsu domas par to, kā varētu to uh, visu uh, garantēt. Tagad Helēnai uh, jautājums. Jūs pieminējāt sociālos tīklus. Strasb Strasbūrā tikšanās laikā bija īpašs panelis, kas bija šiem jautājumiem atvēlēts, un jūs arī nācāt klajā ar diviem projektiem. Gribēju pavaicāt, kā nu izvairīties internetā no naida kurināšanas. Tas uh, ienes pavisam citu gaisotni publiskajās diskusijās. Klasiskie plašaziņas līdzekļi, klasiskie mediji, nu tiem ir zināma cenzūra, pašcenzūra, viņi varēs atspoguļot ekstrēmas uh, izteikumus, bet uh, citēs tos, bet internetā vispār nav nekāds kontrols, tur ir anonīmi ziņojumi, anonīmi teksti, uh, Un tas rada patiešām tādu nejauku un aidpilnu gaisotni. Vai jūs varētu varbūt dalīties savās pārdomās, ko darīt, bet nu, mēs negribam arī ieviest cenzūru, mēs vēlamies garantēt runas brīvību internetā. Dargie draugi, neredzu nevienu kolēģi, kas lūgtu vārdu, tad došu vārdu eh, jauniešiem. Barīs lūdzu. Paldies! Paldies par šiem jautājumiem. Varbūt tagad atbildēšu Martāna kungam. Atbildēšu viņam franču valodā, runājot par to, ka ir daudz Eiropas pilsētu, kur ir eh, šie bezvadu interneta pakalpojumi Francijā, Amsterdamā, tas ir eh, redzams, bet Brīselē nav šādu pakalpojumu, un tas, protams, rada milzīgas problēmas arī uh, publiskajām, uh, publiskajās vietās, uh, jo nav pilnīgi visur pieejams bezvadu internets. Uh, piemēram, arī publiskajā transportā, eh, sabiedriskajā transportā tas nav pieejams. Un ir tiesa, ka Eiropā ir tādi reģioni, kur nav um, ātra interneta savienojumu. Un, ja mēs runājam par Eiropu, jāsaka, ka tās ir vietas, kur Eiropieši tiekas. Es šeit dzīvoju Flandrijā, Beļģijā. Uh, flāmu kopienā, bet nu, tur nav daudz turistu, kas ierodas uh, manā dzīves vietā. Un, ja, piemēram, uh, kādā turistu bieži apmeklētā pilsētā rodas kritiska situācija vai kāda bīstama situācija, uh, nu, tas neskar tikai vienu šo ierobežoto izolēto vietu, tas skar daudzas citas vietas, jo tas var arī izplatīties. Un, nu, ja mēs runājam par eh, tiesībām uz privātumu un drošību. Un eh, kā vērsties pret eh, interneta ļaunprātīgu izmantošanu. Šodien mēs vairāk pievēršamies noziedzīgām aktivitātēm, kas notiek nu, reālajā dzīvē, nevis kiberpasaulē. pasaulē ja jūs redzat, ka kāds dara kaut ko nu, uz ielas, kaut ko aizdomīgu, jūs, protams, mēģināt saprast, kas notiek, jūs varat uh, šim, cil, šo cilvēku aizturēt vai mēģināt aizturēt vai viņu uzrunāt, bet, uh, ja tas notiek internetā, nu, man nav pietiekami labas atbildes, kā cīnīties pret kibernoziedzību. Kā no tā izvairīties? Varbūt ir eh, policistiem eh, jābūt labāk aprīkotiem. Es varu runāt par Bēļģijas situāciju, jo dzīvoju Bēļģijā, jo tur ir, nu, daudzos, komi, daudzās uh, iecirkņos ir ļoti uh, slikta novecojusi tehnika, nu, un ja viņiem nav pašas modernākās tehnikas, kā tad viņi var cīnīties pret kibernoziedzību, nu, tad varbūt ir jāpārdomā par uh, policijas modernizēšanu kopumā, un ja mēs runājam par kiberdrošību, atklātās vietās, uz ielas. Pilsoņi varētu, nu, sazināties ar iestādēm, ja viņi vēro kaut ko, kaut kāds pārkāpums, kas notiek. Paldies! Paldies! Tagad jūs Es jums neteicu, ka ir jārunā īsāk, bet nu, tagad Helēna varbūt varētu runāt lakoniskāk. Labi, paldies. Es tad pievērsīšos tikai vienam jautājumam, kā vērsties pret naida kurināšanu internetā. Tas ir ļoti sarežģīts jautājums, jo mēs, protams, nevēlamies sociālajā vidē radīt cenzūru, kā tas notiek laikrakstos. Vēl kāds jautājums. Kas atšķir sociālos tīklus no atklātām vietām, no publiskām vietām? Kā atturēt cilvēkus no naida kurināšanas, no šādu runu publicēšanas internetā? Jautājums ir ļoti svarīgs, jo sociālie tīkli, nu tā ir domāta kā tāda tikšanās vieta internetā. Nu, mēs varam ar cilvēkiem tikties ārpusē, uz ielas, bet mēs varam tikties arī virtuālajā vidē. Un mums vajadzētu eh, domāt, ka internets ir tāda pata vide, kā arī reālā vide, un mums eh, vajadzētu tur justies droši. Protams, ir jābūt izglītībai, ir jābūt labai uzvedībai, un pirmais solis, kā izaudzināt mūsu bērnus par atbildīgiem pieaugušajiem, ir viņus izglītot. Bērni ir jāizglīto no mazumdienā, no agrīna vecuma. Un um, šīs dienas bērni eh, pieaugs, eh, izmantojot sociālos tīklus, internetu, un tādēļ audzināšanas darbs ir jāsāk jau agrīnā vecumā. Nu, un tad mums ir jādomā, ka viņi ir jātur no šādas rīcības jau agrīnā vecumā. Paldies! Paldies jums par efektivitāti. Un tagad Andrejā divas minūtes. Paldies! Es domāju, ka ir iespējams uzlabot Eiropas uh, pieju tagad. Investīcijām ir jābūt eh, piesaistītām ne tikai kopīgiem projektiem ES valstīs, bet arī vietējiem projektiem daudzās dalību valstīs. Šie eh, viedie inteliģentie starpsavienojumi ir vietēja sistēma, kas ļauj uzlabot elektrības padevi, uh, Bet mums jādomā par to, ka um, patērētāji var kļūt arī par uh, enerģijas ražotājiem, izmantojot, piemēram, solāro un vēja enerģiju. Var izmantot uh, elektrību uh, daudz labāk un taupīgāk, samazinot arī atkritumu skaitu. Uh, Lai pilnībā izmantotu viedo tīklu potenciālu, protams, tiem ir jāatbilst konkrētiem kritērijiem, bet pagaidām regulējums vēl nav stājies spēkā. Mums šķiet, ka vajadzētu Eiropas parlamentam inicijēt standartizāciju, lai visi projekti eh, nākotnē Eiropā tiktu pietiekami labi eh, harmonizēti un finansēti. Šāda harmonizācija ir nepieciešama, lai projekts būtu dzīvot spējīgs. Te tiek domāts par resursu labāku izmantošanu, arī pārturot prātā apvērsnes 2020. Mēs tad varētu panākt ļoti daudz. Man kā inženierim šķiet, ka varētu panākt ļoti daudz. Pateicoties tehnoloģijām, mēs varam veidot labāku tautsaimniecību Eiropa, uh, mudinot vietējās investīcijas, varētu atļaut. Uh, Norisināties šai sociālajai un tehnoloģiskai pārējai daudz gludāk. Paldies, un tagad jūsu jautājumi un piezīmes Es atvainojos, saka priekšsēdētais Barijam vēl vārds. Mans otrais priekšlikums ir piešķirt ES finansējumu pilota projektiem, lai padarītu ēkas energoefektīvākas. Jāsaka, ka ēkām aiziet 50% no enerģijas ES. Mums ir jāatoglekļo ēkas, lai mēs varētu sasniegt 2020. gada energotaupības mērķus. Jāsaka, ka energoefektivitātes uh, izmaksas bieži vien gulstas uz uh, nekustamo īpašumu uh, Uh, īpašnieku pleciem, bet ir jābūt arī ES investīcijām, ir jāizmanto viedie skaitītāji, ēkām ir jātiek sanētām, un ja uh, energo plus ēka investīcijas būs pietiekami efektīvas, uh, tad mēs ne, varētu izvairīties no dziļākas energorēķina radītās nabadzības. Un, protams, ir jāatrod labas, eh, izmaksas efektīvas eh, metodes, lai tas būtu pieejams projekts, kas, kur augļus varētu baudīt pilnīgi visas sabiedrības grupas. Ir jārada ceļa karta investīcijām, um, ēku uh, īpašniekiem ir jāatbalsta inovāciju projekti, ir jārada energo veiktspējas standarti un arī kopīgs Eiropas enerģijas certifikāts, kur uh, rast finansējumu Eiropas komisijai energoefektivitātes projektiem ir atvēlēta ļo, ierobežot summa 13,3 miljārdu apmērā. Un ar to vien nav gana. Grieķija, kas saņem daudz ES finansējumu, vēlas instalēt ja, atjaunīgo energoavotu stacijas un tas noteikti būtu liels ieguvums uh, mājasēmniecībām ar zemienākumu līmeni. Paldies, Barī, tev jau bija vairāki priekšlikumi. Gribēju pateikties jauniešiem un tagad došu vārdu ITRA komitejas locekļiem deputātiem. Martēna kungs. Nu, īstenībā man pat nav jautājums, man ir piezīme. Es uh, varu piekrist jūsu viedokļiem un jā. Ja runājam par vietējām investīcijām, tas ir ļoti interesants priekšlikums, bet mēs varam darīt vēl vairāk, domājot arī par privātajām investīcijām, ko paši īpašnieki var darīt. Barī Jūs runājāt eh, patiešām par ļoti svarīgu problemātiku. Kas Eiropas Savienībā tagad ir prioritāte, ja tiks eh, piesaistīti vēl papildus līdzekļi, lai varētu vairāk izmantot arī atjaunīgos energoavotus, ir arī tāds ļoti svarīgs eh, jautājums, kā garantēt piekļuvi visiem šiem energoavotiem, pilnīgi visiem bez uh, izņēmuma, lai nav diskriminācijas. Ja Eiropai tā ir prioritāte, tad kādēļ uh, tādās ēkās, kur ir uh, zems energopatēriņš, kādēļ tur investīcijas ir daudz augstākas uh, nekā citur. Un ja mēs runājam par Eh, termoizolāciju un citiem projektiem. Tur ir jāveic arī eh, dažādas kampaņas un jāparūpējas, lai tā eh, šo ieguvumu augļu būtu pieejama pilnīgi visām sabiedrības grupām. Paldies! Vai kāds cits vēlas izteikties? Man arī ir jautājumi. Tātad runājot par viedajiem tīkliem, enerģiju elektrību. Mēs esam runājuši arī par viedo pilsētu iniciatīvu. Kā to aplūkot, mēs vēlamies arī izveidot energo platformu viedajiem tīkliem, ETP viedie tīkli. Un mūsu enerģētikas savienība un digitālā savienība īstenībā uh, šīm abām savienībām ir jābūt pārkārtotai vienai otrai. Viedos tīklus mēs nevarēsim izvilkt pa Eiropu, ja mums nebūs digitālās savienības. Tā ir principi, kas ir savstarpēji saistīti. Ko jūs par to domājat? Un ja mēs runājam par nulles oglekļa izmešu uh, ēkām. Uh, Mēs vēlamies būt līderi šajā jomā visā pasaulē, samazinot CO2 emisijas. Vēlamies arī samazināt uh, klimata pārmaiņu radītās sēkas. Mēs esam dzirdējuši arī ļoti daudz runājām par uh, zemu izmešu tautsaimniecību ekonomiku, bet eh, sanāk, ka tas arī uh, nes līdzi izmaksas un, protams, uzņēmumi varētu izdomāt doties uz citām valstīm, kur šie nodokļi un arī sloks nav tik augsts. Mēs runājam par oglekļa noplūdi, un mēs tepat varam runāt par industriālo noplūdu un darba vietu noplūdi. Ko jūs par to domājat? Jo arī jūs paudzi tas skar. Kā tad veicināt klimata politikas mērķu sasniegšanu, tajā pašā laikā neaizbiedējot uh, nozari no Eiropas Savienības? Tas ir ļoti sarežģīts jautājums. Varbūt tas ir pārsteigti to dzirdēt, bet nu, mums nav uh, šeit vienkārši jautājumi Eiropas parlamentā. Andrejā lūdzu, atbildē vārds. Lūdzu, īsāk nekā pirms tam. Lūdzu. Uh, merci, monsieur Martin, par le commentaire. Paldies, um, Martēn kungs, par jūsu komentāru. Es tomēr pāriešu uz angļodu. Saka Dačiko kungs. Kad mēs sākam, ka mums nepieciešama sabiedrība digitālajai jomai un enerģētikai no tehniskā viedokļa liela problēma nav. Problēmas ir ar savietojamību, bet tās radās tad, kad dalībvalstis katra izstrādāja savu tehnoloģiju. Un tad sākās arī sacensība. Viena dalībvalsts vēlējās būt labāka par citu šai ziņā. Tā tad tā būtībā ir politiska problēma no tehniskā viedokļa. Savietot eh, šīs lietas nav tik grūti. Mums jāpanāk, lai cilvēki sadarbotos īpaši tādā Situācija, kad ir iesaistīts daudz privātās kompānijas, tikai Eiropas Savienības regulējums var uzlabot standartus un vien, panākt vienotu valodu, lai digitālās lietas tiešām runāt vienā valodā. Jo reāli digitālie risinājumi var runāt vienā valodā bet ja katram ir savs risinājums, tad nepieciešam tulki. Tehniskais risinājums ir pieejams, taču tas ir jāizmanto saprātīgi, un vēl jau vairāk tam jābūt vienotam. Nav jāinvestē tehnoloģijās, ir jāatrod veids, kā tehnoloģijas apvienot un apvienot val, valstis. Mums nav jāapvieno Itālijā, Francija, Vācija. Mēs jau esam kopā. Te ir runa kā tāpat, kā jūs savienotu Milānu ar Romu. Tas ir svarīgi. Vai arī bija savienota vēl, izveidot savienojumu ar Palermo, arī nenāks par skādi. Bariem vārds, paldies par jūsu komentāriem, arī Martēna kungam. Ir tā, ja varētu rast tehnoloģiju, kas būtu pieejama arī mājokļiem ar zemienākumu līmeni, tad tas tad tā būtu vislabākā tehnoloģija. Tā tad būtu pieeja no lejas uz augšu, un tā ir svarīga arī pētniecības programma. Runājot par um, nulles oglekļa izmešu ekonomiku, Eiropas Savienība ir pazīstama ar savu stingro nostāju par atteikšanos no fosilā kurināmā. Ir valstis, kas grib piekļūt Eiropas Savienības tirgumu, bet tās eh, nevēlas rīkoties solidāri šai virzienā kopā ar Eiropas Savienību un tomēr grib gūt labumu no šī lielā Eiropas Savienības tirgus. Es, diemžēl, nevaru atbildēt uz jūsu jautājumu pavisam precīzi. Taču būtu jāsniedz um, stimuls nodokļu jomā, piemēram, tiem uzņēmumiem, kas ir gatavi izpildīt uh, klimata pārmaiņu samazināšanas jomā izvirzītos mērķus. Paldies. Paldies, turpin priekšstādātājs, lieli uh, plaši aplaus mūsu jaunajiem dalībniekiem. Daži no mums uh, vēl satiksies <clears throat> ar jauniešiem nākušgad Eiropas jaunatnes dienās, kas norisināsies 1900, 2017. Eh, gada maijā Strasbūrā. Mēs esam ļoti gandarīti par jūsu uzstāšanos. Tā ir tiešām vērtīga. Pirms pāriem pie nākošas darba kārtības punkta vēlos sacīt, ka viss itre komitejas vārdā vēlos izmantot šo iespēju izrādīt atzinību Rinze Vanārumam, kurš drīz vien dosies pensijā pie ļoti ilgstošas karjeras ITRE komitejas sekretariātā. Lūdzu, piecelieties, ja vēlamies jūs redzēt. Dārgais draugs, liels paldies par jūsu ieguldījumu. Šī ir ļoti laba iespēja jums, jauniešiem, no mūsu puses dzirdēt, ka mēs jūs gaidām jo laika pa laikam kādam no mums ir jādodas pelnītā atpūtā, un jums ir šādi cilvēki jāaizstāj. Jūs tik labi daļrunīgi runājat un esat gatavi izaicinājumiem, tad būtu labi, ja jūs varētu mums piebiedroties tātad. Lai jums veicas nākotnē. Paldies jums! Darbie draugi, tagad pārējām pie nākošā darba kārtības punkta, tas ir 13 darba kārtības punkts, lielisks skaitlis, Eiropas kosmosa stratēģija. Mūsu viesis ir Eiropas kosmosa aģentūras ģenerāldirektors Johans Dītrīks Vērners, kā jums labi zināms. Aicina jūs, ģenerāldirektora kungs. Tribīne uz tribīni. Kā jums ir ļoti labi zināms, Eiropas komisija publicēja e, kosmosa stratēģiju Eiropai oktobra beigās. Tā ir jauna stratēģija, kas no daudzējādiem viedokļiem varētu būt izšķiroši svarīga mūsu rūpniecības nozarei. Kosmosa politika nozīmē arī e, kosmosa nozara. Te nav runa tikai par Galileo Kopernika, bet te ir runa arī par to, kā uzlabot mūsu kosmosa nozari. Šefkoviča kungs un komisāra eh, Piņkovska uh, arī mums stāstīja par šo stratēģiju. Iepriekšējā sanāksmē mums bija ļoti interesanti publisku uzklausīšana par šiem jautājumiem. Un nu, komiteja sāks darbu pie pašinstīvu ziņojuma par Eiropas kosmosa stratēģiju. Krēlas kundze arī ir mūsu viešņa pat laban, un viņa ir, viņa ir klāta, un viņa ir mūsu referenti. Werner kungs ir Eiropas kosmosa aģentūra ģenerāldirektors, kā jau sacīja. Tā ir starpvaldība aģentūra kosmosam un cieši iesaistīta gan Galileo, gan Kopernikas programmā. Ģenerāldirektora kungs, varbūt jūs varētu īsumā pastāstīt par aģentūru, jo būtībā tas ir tāds kā jauns temats tā ir ITRE komitejas intereses joma, kas mums ir diezgan jauna, un mēs jūtamies ļoti atbildīgi par to, kaut arī arī agrāk šī joma bija mūsu atbildības jomā, bet nebija nekādas stratēģijas un nebija tāda izteikta interese, bet tagad mēs esam ļoti interesēti definēt jūsu Eiropas kosmoģentūras lomu un Nacionālo kosmostūru lomu, un mēs vēlamies zināt, kā jūs redzat šo Eiropas komisijas piedāvāto kosmosa stratēģiju Eiropai. Tas mums ir ļoti svarīgi, jo mēs vēlamies sākt diskusijas par šo tēmatu. Vēlreiz vēlos sacīt, mēs jūtamies atbildīgi par visu, kas norisinās kosmosā, bet mēs esam atbildīgi arī par to, kas notiek mūsu dalībvalstīs ar mūsu rūpniecības nozarēm, un mēs vēlamies uzlabot mūsu rūpniecības nozaru iespējas pateicoties kosmos politikai. Un mūsu sanāksme, ģenerāldirektora kungs, tiek raidīta tiešsaistē internetā, un arī nākotnē šis ieraksts būs atrodams internetā. Es nezinu, vai te varētu runāt par simts gadu tālāk nākotnē, bet vismaz tuvāko mēnešu gaitā gan. Tā tad eh, jūs varat ietekmēt arī sabiedrības viedokli par kosmosu Eiropā, pateicoties jūsu klātbūtnē šeit. Tātad pastāstiet lūdzu par Eiropas komisijas institīvu un jūsu, kā Eiropas kosmosa aģentūras atbildību. Lūdzu, vārds jums. Paldies, priekšsēdētājs un kungi esmu ļoti pagodināts un priecīgs nedaudz pastāstīt par to, kas mums nākotnē gaida. Mēģināšu jums sniegt tieši to informāciju, priekšstādāja kungs, ko lūdzāt, tādu nedaudz informācijas par to, ar ko nodarbojas Eiropas kosmosa aģentūra, ja bīza. Un kas mūsu skatījumā ir šī Eiropas komisijas stratēģija? Visu to pastāstīšu kopumā, cerams, tad būs skaidrs, par ko runāju. Mums jāpaskatās um, pagātnē, uh, Vakar bija sacensības kosmosā. Bija runa tieši par to, kas ir nosūtījis pirmo cilvēku uz mēnesi. Tur bija runa par prestižu, tās bija lielvaras ASV un uh, Padomu Savienību, un jūs zināt, ar ko beidzās šī ļoti interesantā spēle. Katrā ziņā jāsaka, toreiz kosmos nozarei bija daudz naudas. Tas bija vienīgais labums no tā visa, bet cits lietas nebija tik labs. Šodien mūsu situācija ir, ir pilnīgi atšķirīga. Šodien mēs sadarbojamies. Kosmosā tiek pārvarētas eh, krīzes, kas ir uz zemes, piemēram, eh, krīze Krimā. Jā, mums var būt politiski viedokļi par to, taču līdz tam mēs nosūtām kosmonautus no Eiropas, no ASV, no Krievijas, no Kanādas, no Japānas nelielā kapsulā. Viņi tiek nosūtīti uz starptautisko kosmosa um, stāciju bez kādām vīzas problēmām, un tas norisinās pat tad, kad ir kādas krīzes uz Zemes. Un ļoti svarīgi, ka šādi mēs pārvarējam krīzi uz Zemes. Es saprotu, ka ir jābūt politiskai rīcībai, taču mums ir arī savu veidu, kā mēs to pārvaram. Mēs, mums visiem zināmi globālie izaicinājumi. Jums, iespējams, ir savs skatījums uz to, kas ir lielākā izaicinājuma. Šeit ir sāraksts. Iespējams, jums tas no tāluma nav nu, izlasāms, taču tas ir visaptvarošs. Sāraksts tur ir klimata izmaiņas, migrācija, mobilitāte, komunikācija, enerģētika, resursu trūkums un pēdējais saraksts pēdējais vārds šajā sarakstā ļoti interesants. Un tas nav globālais izaicinājums, bet gan virzītājs spēks. Tā ir uh, eh, zinātkār, tā ir tā, kas mums likus izlīst no alas. Un te ir runa arī par vēlmi iegūt zināšanas par kaut ko, kas ir viņpus mūsu kontinēta vai mūsu zemeslodes. Eiro bija ļoti pazīstama ar to, ka tā izmantoja virzītāju spēkus, eh, kurus auklis bija zinātkār kā kolumps, piemēram. Man dažkārt ir tāds iespējas, kad eh, vecākiem ir bērni, bērni parasti ir zinātkār, ziņkārīgi, un bērni kaut ko tad grib pagaršot vai pamēģināt, un tad vecāki ar to parasti lepojas. Ja šāda pati uzvedība nu, nevis kā garšošana, bet gan tāda pat zinātkārs izpausme vecākiem cilvēkiem, tad uh, mēs arī to varētu novērtēt. Un ko kosmos varētu darīt? Mēs varētu gūt informāciju no kosmosa, tas attiec, piemēram, uz laikapstākļu novērošanu, mēs varētu atbalstīt novatorismu, dažādos slaidos, drīzumā es jums to parādītu, mēs varētu veicināt uh, sadarbība Eiropā, kaut arī mums ir dažādās politiskās sistēmas, un arī tas varētu iet tālāk globāli, un mēs varētu arī iedvesmot jauniešus. Tāpēc pretī nākotnē mums ir visi šīs problēmas, ekonomiskā krīze, klimata izmaiņas, terorismus. Mums ir gana daudz problēmu, taču mums jādod viņiem sajūta, ka ir vērts strādāt nākotnes vārdā. Bet tad jautājums, kas ir nākotne? Ir tāpat, ka. Kā pagātnē bija, te jūs redzat, divi dinozauri skatās uz meteorītu, kas krīt uz zemes, un jūs zināt, meteorīta rezultātā dinozauri izmira, un viņi cits citam saka, nu, ievēlies kaut ko, bet ar to nepietiek. Jau tagad jāmaina paradigma motivācijas mainās. Es jau minēju, kāda bija motivācija doties kosmosā augstā kara apstākļos. Šodien mūsu motivācija pavisam citāda, kā jūs minējat, ar te runu par uzņēmē darbību, par eh, ziņāt kāru. Mums ir pār par 70 uh, eh, kosmosa aģentūru pasaulē, un te ir runa ne tikai par to, ka aģentūrām jāiegūst līdzekļi, bet tām arī kaut kas ir kosmosā jādara mainās arī saturs. Mēs nosūtām ne tikai cilvēkus uz mēnesi, jā, mēs gribētu to darīt arī nākotnē, bet te runa arī par zemes eh, novērošanu, navigāciju, komunikāciju, ļoti plaši, plaša joma un, protams, arī lomu maiņa. Nākotnē šīs aģentūras nebūs tikai finansētājas, es vēl pie tā atgriezīšos, un tehnoloģiju maiņas, jūs jau par to arī iepriekš runājat. Digitalizācijas kontekstā digitalizācija tagad arī nonāk kosmosā, piemēram, trīsdimensiju printers jaunajiem launcherim arī tad eh, būs dažs detaļas šādi ražotas. Un tad arī uh, kosmos 4.0. Daži cilvēki runā par jauno kosmosu, par komercializāciju. Jā, mēs ar to nodarbojamies arī Eiropā. Nē, bet tas ir kas plašāk. Te ir uh, cilvēku līdzdalība, iedzīvotāju līdzdalība, informācija, inovācija, interakcija, iedvesmošana, uh, uh, izaugsme, darbvieta izveida, tā šis spējas 4.0 ir šis jaunais termins, ko izmantoju. Jā, te ir runa arī par uh, rūpniecību, par um, cilvēku iedzīvotāju iesaistu. Tas viss ir daudz plašāk. Mēs esam starpvaldību institūcija, 22 dalībvalsts, mums ir 20 Eiropas saimnības dalībvalsts un Šveice un Norvēģija, un tad ir asociētais loceklis kā Slovenija un Kanāda un citas ir sadarbības valstis, ir daudz citas valsts, kam vēl ir sadarbības līguma ar mums. Tātad mēs īstenojām uh, iedzīvotāju debatas. Sesdien tad mēs uh, pulcinājām pār par 2000 dalībnieku no dažādām valstīm, no 22, un tad ar viņiem spriedām, kādu nākotni viņi vēlētos redzēt. Un uh, dalībnieku vecums bija no 15 līdz 89 gadiem, tātad bija jaunieši un arī pensionāri. Debats bija ļoti interesants, nevar jums izklāstīt. Visus rezultātus taču tie ir pieejami mūsu tīmekļa vietnē, taču minēšu tikai dažus rezultātus. Pirmkārt, lielu uzticēšanās eh, kosmosa aģentam tas mums nāk par labu, tas mums patīk. Un tad pēdējais uzskaitījuma punkts šajā lapas slaidā. Un es biju pārsteigts, ka 81% no dalībniekiem sacīja, ka mums būtu jāizmanto kosmosa dabas resursi. Es būtu gaidījis 20%. Es biju ārkārtīgi pārsteigts. Es gaidīju, ka 20% teiks, izmantosim kosmosu, bet līdz tam viņi saka, bet esiet uzmanīgi. Mm, mm, nepiesārņojiet kosmesu, izmantojiet to uzmanīgi. Un pasauli, kā zināt, ir plašāk par Eiropu. Mums ir ļoti daudz valstu Eiropā un ESA ar savu um, raksturojumu, ka ir 22 valstis plus vai Kanāda. Mums jau ģenētiski ir tā izveidojies, ka mēs sadarbojamies ar dažādām valstīm. Tātad mēs arī esam veicinātājs globālajai sadarbībai, arī uh, starpnieks, veicinot dažādu nozaru iestāšanos kosmosa jomā. Tagad jūs varētu uzdot arī jautājumu, kā ir ar novatorismu. Novators ir jādefinē. Manā skatījumā novators ir tad, kad kāda preci nonāk tirgū. Tātad novators nav tikai kāda jauna ideja, nu dažkārt šo vārdu terminu šādi izmanto, taču galvenokārt man tas nozīmē, kad kāda preci nonāk tirgū. Un te jūs redzat novatoris ķēdi no pamatpētījumiem līdz uh, precei. Un Īze mēģina izstrādāt šo līgano um, novatorismu, lai nebūtu nekāda krituma starp šiem dažādajiem izstrādes posmiem. Protams, mēs uh, visu šo procesu nenodrošinām paši, te ir runa par akadēmiskajām aprindām, par pētniecības iestādēm, bet te jūs redzat arī, ka pasaule mainās. Space 4.0 tāds tagad ir uzstādības. Uh, Te jūs redzat, ka vairāk ir iesaista labajā attēla pusē, kad reāli jau tuvojas patērētāju preces izstrādē. Tagad paraugoties šo līgano izstrādes ķēni, jūs varat vai nu ražot, jūs vai nu medicīna, vai aeronautikas nozarei, vai izklaidēji dažādām jomām, jūs vienmēr varat eh, šo līniju novilkt. Tas ir viens risinājums, taču domāju, mums Eiropā ir ļoti paveicies, tā ir ziņā, ka no šī novatorisma ķēdes mēs varam veidot ko jaunu. Pirmkārt, par šo ķēdi vēl runāt, mums nepieciešama attīstība. Te mēs, piemēram, varam uh, mē, mērīt uh, pilsētu trokšņa līmeni. Es, vien, es par to sapņoju, es vienmēr saku ekspertiem, kāpēc jūs nedomājat par pilsētu trokšņa mērīšanu no kosmosa, pat labam vēl nav risinājumi. Tad ir jādomā par dažādo jomu savienošanu, piemēram, kosmos un uh, autobūvas nozaru uh, sadarbību. Mēs pie tā strādājam, piemēram, mēs izmantojam lietas no kosmosa citās jomās, piemēram, uh, Uh, šīs telpas uh, uguns, uh, um, ugunsgrēka detektori, viņa nāk patiesībā, sākotnēji tā ideja bija no kosmosa, un tie tagad tiek izmantot šeit. Bet ir arī tehnoloģijas, kas tika sākotnēji izmantotas uz Zemes, un mēs tagad izmantojam kosmosā, piemēram, tādas preces, kas tiek izmantotas sākotnēji izklaides industrijā. Un tad mums tādi instrumenti, ko mēs dēvējam par biznesa uh, inkubācijas centriem, tie ir jau attīstījušies, attīstījušies vairākās Eiropas valstīs, kur mēs jauniem uzņēmējiem un, un arī uh, citu vecumu cilvēkiem, kas ar vienu ir novators noskaņoti, mēs palīdzam viņiem izstrādāt jaunas darba vietas. Es jums pastāstīšu par vienu gadiem. Jūs, protams, visi esat runājuši par rozētu, uh, kas lidoja uz Gerzamek Gerasimenko kunga, uz Gerasimenko komētu. Bet jūs redzat, šajā gadījumā šī komēta bija tik melna kā ogle, un uz rozetas satelīta bija kamera, kas varēja izšķirt tumši palēku un mazāk pal tumši palēku. Un, un Tagad eh, šī kamera tiek izmantota arī citur, piemēram, lidojot virs mēža, eh, tā atšķir, kas ir dažāds eh, palēkums, un tad tā var, piemēram, saprast, vai, vai tur ir runa par kādu bīstamu situāciju vai nē. Un tagad mēs atgriežamies pie Eiropas, kur ir eiropeiskais gars, vai tas ir pazudis. Uh, Es tiku mācīts, ka mums nepieciešams eiropeisks gars nākotnē. Mani vecāki man mācīja, ka Eiropas Savienība novedīs pie Eiropas Savienotām valstīm. Nu labi, tas ir cits tās, bet te jūs redzat šai attālā reāli eiropeis nos, nos uh, gaisotni, gai, garu. Uh, Diemžēl Francijas delegāts devies prom, bet jūs redzat, te ir runa par Francijas televīziju, bet labajā telpusē tas nav Francijas astronauts, tas ir Britu pilsonības Eiropas astronauts un uh, starptautiskā bija. Um, Visejošākajā laikā Francijas televīzijā parādīt interviju ar Tim Pīku, uh, Uh, kurš atradās starptautiskajā kosmosa stacijā. Uh, un pārējie pie nākošā temata, jā, varbūt uh, Eiropas Savienotās valsts varbūt ir par tālu teikts, taču es vēlētos iestāties par apvienotajām kosmosa Eiropas valstīm. Uh, Un te ir runa par īze Eiropas komisiju un dažādām citām iestādēm, kas strādā šajā jomā un ir svarīgi, lai mēs sadarbotos. Īze konvencija tika izstrādāta jau 1975. gada, un kopš tā laika līdz šodienai Īze ir izstrādājis vairākas jomas, te jūs redzat, piemēram, nelielu kaleidoskopu mūsu darbām, uh, um, kosmosa zināt, lai saprastu, kas vispār ir kosmosa izpēta, jaunu palaišanas sistēmu izstrāda, arī kosmosa kuģu atgriešanās sistēmas. Tā mēs arī rūpējamies par mūsu zemeslodi, ja, ja kāds meteorīts, vi, meteorīts virzās um, uz Zemi. Ja jums ir pazīstama filma Armagedons, tad mums ir nepieciešams šāds instruments. Te ir arī runa par rūpniecības politiku. Izai ir ļoti svarīga politika šai jomā, džeoriķonu mēs to saucam, un tā mēs atbalstam mazos vidējos uzņēmumus un arī lielos uzņēmumus. Bet tad Lisabonas līgums parādījās, un ļoti svarīgi, ka šis Lisabonas līgums tagad nesaka, ka iza jāpārtāda savu darbību, bet Lisabonas līgumā ir skaidrs uh, teikums, ko jūs tagad nevarat nolasīt, es jums to nolasīšu, tur ir sacīts, ka jābūt labām attiecībām starp Eiropas Savienību un IZA. Pie tā tad mēs tagad strādājam, un jūs to dzirdējat no Elžbetas Bienkovskas par Eiropas uh, kosmosa stratēģiju, kur tad tas tagad atrodams. Mēs mēģinām šajā attālā to ielikt. Mums ir cerams kopīga Eiropas mērķi, kohēzija, Eiropijas gars un tā tālāk. Tad ir kopīgais IZA un EU ES paziņojums, ko parakstījis Bienkovskas kundze un es, un tur ir minēti kopīgie mērķi, veidojot kosmosa ikdienu Eiropas nu, rūpniecības nozaru konkrētspēju, Eiropas autonomiju strateģiski svarīgajās jomās, un te ir arī runa par ietvaru nolīgumu. Te jau minēt eh, Eiropas identitāti, kohēzija, sadarbība ir trīs galvenie mērķi, kas šeit ir minēti, un zem tiem IZA un Eiropas komisijas izstrādā savus specifiskos mērķus, un jūs jau runājat par kosmosa stratēģiju. No, kosm no komisijas puses tā ir eh, kosmosa stratēģija Eiropai, tas ir ES mērķis no vienas puses, un no otras puses IZAS mērķi, cerams, pēc divām dienām tiks apstiprināti Lucernā, kad mūsu ministri tiksies, to saucam par Space for Zero. Jūs redzat atkal šo nosaukumu, un tagad jūs redzat šo attēlu, tur ir minēti mērķi, kopīgais paziņojums, un es ceru, ka tas būs iedvesma nākotnē, tātad strādāsim Eiropā kopā un mūsu konkurenti ir ārpus Eiropas. Paldies! Liels paldies par jūsu apņēmīgo runu. Tā mums uh, tiešām uh, ļoti patika. Tagad ETP grupas vārdā uzstāsies viceprezidente Grostete. Paldies, uh, direktor kungs, uh, liels uh, prieks ar jums tikties mūsu komitejā. Mēs tiešām ar lielu interesi un entuziasmu uzklausījām jūsu runu. Tā tiešām liecina, ka jūs ļoti aktīvi darbojaties, iztenojot Eiropas kosmosa stratēģiju un ka Eiropa tiešām var apvienot centienus šai jomām kosmosa aģentūra atrodas tādā uzplaukuma posmā, tika apstiprināts Ariane 6 projekts, Galileo satelīti ar Ariane 5 tika veiksmīgi ievadīti orbītā. Kos, arī franču kosmonauts ir devies, vai astronauts ir devies orbītā, un tādēļ mums ir ar finansējumu e, un uzticību jāatbalsta jūsu aģentūras darbība. Tā ir svarīga Eiropas nākotnē, Eiropas Savienības neatkarībai. Mūsu kontinentam ir jābūt neatkarīgam arī kosmosa izpētes jomām un tādēļ ļoti būtiski īstenot uh, reālu uh, rūpniecības politiku kosmosa jomā, jo tas ir strateģiski nozīmīgi. Galileo un Kopernikus programmas, kuras uh, tiek realizētas, ir pelnījušas atbalstu, varat rēķināties arī ar mūsu atbalstu. Un eh, šīs programmas tiešām eh, reāli ietekmēs mūsu līdzpilsoņu dzīvi, un mūsu līdzpilsoņiem ir jājūtās eh, arī atbildīgiem par šīs politikas īstenošanu, ir runa par robežu aizsardzību, par vides aizsardzību, par aeronautiku, medicīnu, autotransportu un tā tālāk. Tas uh, To visu mēs uzskatām par būtisku. Bet mums šīs iespējas ir jāizmanto vēl plašāk nekā līdz šim. Bet apzinoties, cik sarežģīta ir šo programmu izpilde, kādus uzlabojumus kosmosa aģentūra var nodrošināt, uh, Uh, programmu pārvaldībās, koordinējot šo darbu ar dalību valstīm, jo tas nevienmēr ir vienkāršs uzdevums. No, jūs uh, bijāt entuziasma pilns, bet ar kādām grūtībām jūs saskaraties un kur jums būtu nepieciešams lielāks atbalsts no parlamenta? Paldies! Paldies, S un D grupas vārdā Krēls kundze, bet jūs esat arī mūsu referenti šajā jautājumā visas mūsu itra komitejas vārdā. Liels paldies par jūsu interesanto un entuziasma pilno uh, runu. Un Eh, pašreizējā gaisotnē Eiropas Savienībā eh, šāds entuziasms mums tiešām nepieciešams. Es esmu eh, referente iniciatīvas ziņojumam par Eiropas kosmosa stratēģiju. Visticamāk, martā prezentēšu šo ziņojumu. Diemžēl nevarēju piedalīties uzklausīšanā, jo es neatrados uh, um, Brīselē, bet gan apmeklēju Eiropas uh, observatoriju. Tas ir lielisks piemērs tam, kā notiek sadarbība Eiropas Savienībā, uh, kur uh, pirmkārt jau zinātnieki no visas Eiropas tur strādā kopīgi un ne tikai no Eiropas, un šī sadarbība ir lieliska. Un, uh, tas ir tātad viena, viens punkts um, Eiropas komisijas kosmosa. Uh, kosmosa stratēģijā ir jautājums par frekvencēm un uh, saistībā ar sadarbību ar ASV. Man kad es gribētu dzirdēt jūsu jautājumu vienā punktā, kādus pasākums jūs uzskatītu par nepieciešamiem, lai varētu atklājums izmantot uh, arī komerciāliem nolūkiem. Un uh, Man ir arī uh, skaidrs uh, par uh, privātās, uh, privātās sektora nozīmi. Es gribētu uh, zināt arī, vai mēs varam pārņemt ASV pieredzi, kas uh, nav izrādījusies pilnīgi pārliecinoša un kāda, kādā virzienā, jūsuprāt, būtu jādodas Eiropas Savienībai. Uh, man būtu svarīgi, lai mēs uh, kosmos projektu civilo aspektu vienmēr uh, izvirzītu priekšplānā. Pat ja mēs noteiktus uh, elementus varam izmantot arī drošības un aizsardzības jomā, šī uh, tēma arī ir svarīga, bet manuprāt, šīs programmas civil, civiliem aspektiem ir jābūt dominējošiem. Tāpat gribētu no jums dzirdēt arī par atkritumiem kosmosā. Šis temats kļūst arvien nozīmīgāks. Komisija arī ir uh, ierosinājusi pasākums jaunās stratēģijas ietvaros, bet uh, kā jūs uh, to saskaņojat ar uh, budžetu, kas ir uh, jūsu rīcībā, vai šis jautājums jau ir atrisināts vai nav, un vai mēs varam arī kaut ko šajā jomā ietekmēt, un ko jūs uzskatāt par uh, nepieciešamu kā papildinājumu komisijas priekšlikumam. Paldies! Tagad vārds Tošenovska kungam, kurš pārstāv Eiropas uh, konservatīvo un reformatoru grupu. Paldies, es runāšu čehu valodā. Direktor kungs, liels paldies par jūsu ievadrunu. Tajā jūs pie, atspoguļojāt savu skatījumu uz aģentūras darbu un attīstību. Jūs norādījāt, ka līdz šim galvenais virzītājs spēks kosmosa pētījumos bija konkurence starp valstīm. Jūs runājāt par sacensību kosmosa izpētes jomā. Šodien mēs konstatējam, ka kosmos ir atvērts visiem, un galvenais virzītājs spēks kļūst uzņēmēji, parastā uzņēmēja darbība. Es uzskatu, tāpat kā jūs, ka ir jāatbalsta jaunu uzņēmumi, un kosmos rada liels iespējas jauniešiem, jaunie, jaundibinātiem uzņēmumiem, un kosmosa izpēte ir tiešām ļoti interesanta uzņēmēja darbības un pētniecības nozare. Es gribētu uzteikt jūs par uh, to, ka ir uh, palaisti, eh, un par to ir maz, uh, maz informācijas, piemēram, tad, tad palaisti četri Galileo satelīti. Tas ir liels sasniegums, ka šie satelīti ir palaisti būtiski vienlaicīgi. Es ceru, ka tie veiksmīgi darbosies un ka turpmāk Galileo varēs izmantot ik viens ka šī programma tiešām sāks um, reāli darboties. Un man ir jautājums par jaunajām uzņēmēja darbības iespējām kosmosa izpētes jomā. Jūs norādījāt, ka Ariana 6 pētniecības līgums ir parakstīts. Tas ir ļoti būtiski, jo tas atver jaunas iespējas Uh, jaunu uh, raķešu palaišanas sistēmu izstrādēji. Kādu uh, grafiku jūs šeit paredzat, kad mūsu rīcībā būs pieejama šīs jaunās palaišanas sistēmas un jaunās Ariane 6 raķetes? Es šo jautājumu uzdodu, jo atkarībā no šī uh, iecerētā grafika mums ir jāorganizē arī eh, darbs parlamentā. Tāpat es gribu jums pateikties par to, ka Eiropas kosmosa aģentūra ir sasniegusi lielu progresu, un tas ir visas Eiropas Savienības sasniegums. Paldies! Nākamais runātājs Alde grupas vārdā ir Kora Van Ņuvenhauzena. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, direktora kungs, par šo ļoti interesanto entuziasma pilno prezentāciju. Gribu teikt, ka mani arī priecē tas, ka ESA un Eiropas Savienība ir parakstījis kopīgu deklarāciju par uh, kosmosu, uh, Eiropas komisijas kosmosa stratēģijas eh, prezentēšanas kontekstā. Tas ir ļoti labi, ka mums ir tāds uh, kopīgs Eiropas gars šajā jomā. Ir runa arī par to, eh, ka privātais sektors var spēlēt lielāku lomu, ka mums jāīsteno mūsu būtiskākie projekti. Es gribu turpināt uh, uh, Grostets kundzes teikto, diemžēl sabiedrība kopumā uh, diezgan maz ir informēta par kosmosa pētījumiem, par to nozīmi. Es domāju, ka gan ko komisarē Bjankovskai, gan mums būtu jādomā par plašāku uh, Uh, komunikācijas stratēģija, ne tikai runājot par ciemata būvi uz, uz uh, mēnesi, kas, protams, arī ir interesants temats, bet jārunā arī par citiem jautājumiem, par kosmosa pētījumu nozīmi mūsu ikdienas dzīvē. Šī ir uh, ievērojīga industrija, bet, teiksim, mēs parlamentā komis. Uh, Grostets kundze, Mūdīs kundze, tāpat komisāra Bjankovska un es, mēs šeit strādājam pie, arī pie dzimuma līdztiesības e, jautājumiem, bet mums jādomā par to, kā informēt sabiedrību, kā veidot komunikācijas stratēģiju. Lai arī panāktu to, kā tiek e, saglabāts e, finansējums šiem pasākumiem, mums būtu jādara varbūt pat vairāk nekā līdz šim. Tālāk par datu platformu. Eh, Kosmos stratēģija paredz da datu izplatības, izplatīšanas platformu, lai eh, veicinātu eh, saistīto nozaru attīstību. Gribu jautāt, kad šīs platformas sāks reāli darboties un kādi ir galvenie iepirkuma kritēriji vai sadarbspēja ir viens no šiem jautājumiem. Un Es piekrītu, pievienojos Tošenovska kunga jautājumam par MVU iespējām izmantot šīs platformas. Un pēdējais jautājums par nelielām satelītu palaišanas iekārtām. Tagad tiek palaist arvien mazāka izmēra satelīta, kas darbojas kā uh, konstelācijas. Tagad uh, tiek uh, palaisti 300 uh, kg satelīti, bet vai ESA strādā arī pie uh, mikro satelītu palaišanas iespējām un vai tā arī nav joma, kur varētu veidot publiskās privātās partnerības. Paldies. Slovo. Količeka kungam vārds. Paldies priekšsēdētājiem. Jūsu prezentācija, Werner kungs, bija tiešām interesanta un pārliecinoša. Diemžēl sabiedrība gandrīz neko nezina par, par to, kas notiek šai jomā. Jūs varat kādam cilvēkam uz ielu šeit Briselē pajautāt, kas ir Eiropas kosmosa aģentūra. Un um, viņi, nu, uzskatīs, ka es runāju par kaut ko vispār atraut no reālās dzīves, kaut gan mēs ar šiem uh, Eh, šo pētījumu rezultātiem saskaramies būtībā ikdienā. Es gribētu jautāt, eh, kā tiek īstenota starptautiskā konvencija par atlūzu uh, daudzuma samazināšanu kosmosā. Mēs nevēlamies piesārņot uh, kosmosu. Otrs jautājums - Galileo. Vai esat ka esat paredzējuši tuvākā nākotnē palaist visus 30 satelītus, kad ir termiņi, kad visi 30 satelīti uzsāks darboties. Ne tikai aktīvie satelīti, bet arī ai, eh, rezerves satelīti. Tālāk, starptautiskā uh, kosmosa stacija, tās darbības termiņš drīz beigsies, vai esat paredzējuši, ka Eiropa arī piedalīsies jaunās kosmosa stacijas būvē? Kā mēs uh, plānojam uh, turpināt šo darbu? Nu, tas ir viens no tiem tematiem, kas uh, saņem lielāku plašsaziņas līdzekļu uzmanību. Nākamais jautājums. Kā jūs publicējat uh, jūsu iegūtos datus? Es tā saprotu, ka jūs kā Eiropas kasmes aģentūra saņemat datus. Teiksim, par redzamo, neredzamo spektru. Šie dati ir izmantojami dažāda veida tehnoloģijās. Uh, Tos tāpat var izmantot arī arheoloģijā. Varbūt ir uh, tādas uh, arheoloģijas jomas, kur uh, ir neizmantots potenciāls, tāpēc tos var izmantot arī zvejniecībā un vides aizsardzībā. Paldies! Saka priekšsādātājs. Nākamais runātājs Zariņokungs. Paldies! Vēlējos pateikties uh, ģenerāla direktoram par ļoti skaidro stāstījumu par Eiropas kosmosa aģentūru. Un tā, uh, Jūs eh, arī norādījāt, ka ir jābūt skaidrai virzībai šai kosmosa stratēģijā, ka jūs strādājat pie virknes projektu un saskaraties ar reāliem izaicinājumiem. Jūs uh, arī runājat par geogrāfisko pārklājumu, startautisko uh, eh, sabiedrību un uh, mani iedrošina jūsu pieeja šai jomā. Es gribu jautāt par diviem projektiem, kurie, kuros piedalās mana valsts Portugāla. Viens no tiem tiek īstenots arī Azoru salās. Jūs pieminējāt 4.0 uh, projektu, kur piedalās Brazīlijas kosmosa aģentūra NASA. Un tas ir uh, uh kosmos pētījumi zināšanu ieguvēji. Šeit ir jārunā par ģeostrateģiskiem resursiem. Un tagad Azoru salas arī iekļausies šajā platformā a, uh, miera stiprināšanas jomā. Un šis projekts, protams, arī uh, tiks iekļauts uh, uh, zemes novērošanas programmā, kurā piedalīsies arī Āfrikas valstis, ASV. Manuprāt, šie, šie pētījumi ir ļoti būtiski, un es vēlos arī paust savu atbalstu šim, šim projektam. Es gribētu, tā, nākamā runātāja. Mūdīs kundze, vēlos pateikties par jūsu rosinošo prezentāciju un kā britu deputāte. Es īpaši priecājos uh, par slaidu, uh, kurā bija redzams Tims Pīks franču televīzijā. Jā, tas uh, tiešām apliecina šo Eiropas gāru, kas valda šajā jomā. Mēs uh, strādājam pie būtiskiem jautājumiem. Šo, šos pētījumus var izmantot klimata pārmaiņu pētniecībā manā rajonā. Vēlēšana apgabalā atrodas meteoroloģiskais dienests, un mēs labi apzināmies kosmosa izpētes nozīmi viens jautājums, par ko būtu jārunā, ir mazo satelītu nozīme un inovācijas uh, izstrādājot mazus satelītus. Tāpat uh, jū, tas sasauc ar jūsu teikto uh, šajā prezentācijā par uh, horizontālajām palāšanas tehnoloģijām un to perspektīvo izmantošanu. Jūsu prezentācijā galvenie vārdi bija zinātkāre, uh, sadarbība un uh, Eh, iedvesma, un es domāju, ka mums būtu jāliek lielāks akcents tieši uz zinātkāri. Jūs runājat arī par to, ka jūs izstrādās tās tehnoloģijas var tārāk izmantot arī citi uzņēmumi. Uh, kad pie, tiem spīgs devās kosmosā, ļoti daudzas skolas ieinteresējās par šo projektu, un tas nozīmē, ka arī jaunā paudze arvien vairāk apzinās izpē, kosmosa izpētes nozīmi. Es domāju, ka Mums eh, līdz šim mēs eh, lūkojamies no kosmosa paši uz sevi, bet mums ir jālūkojas tālāk, eh, kas notiek citur kosmosā. Un mums ir jānodrošina tas, lai šie, šis darbs nodrošina sadarbību un lai tas mums dod plašāku skatījumu. Paldies, ģenerāla direktora kungs. Jūs noteikti esat kosmosa politikas eh, fans. Kosmosa politika, integrācija, man patīk šī doma. Un labi, ka tas tiek minēts vienā teikumā. Un Vai jūs kaut ko teicāt par izglītību, ja? Mums noteikti vajadzētu par to runāt, runājot par kosmosu un kosmosa izpēti. Fascinācija, tas ir svarīgi arī integrācijai. Jāsaka, ka nu, daudz ko var eh, atrast internetā tagad. Uh, bērniem ir grūti kaut ko jaunu iemācīt. Nu, bet varbūt dažu stundu laikā viņiem kaut ko varētu tomēr pastāstīt. Tas būtu labi, lai iesākt šo sēklu. Tātad kosmos politika un integrācija, ko jūs par to domājat? Beidzam uzdot jautājumus, un tagad būs atbildes. Ģenerāldirektora kungs lūdzu. <coughs> Paldies! par visiem siltajiem vārdiem, ko man veltījāt. Jā, tos pieņem ar prieku. Es tagad nerunāšu, nu, neatbildēšu uz visiem jautājumiem, jo daudz no tiem ir saistīti, tādēļ es mēģināšu, nu, tā lakoniskāk atbildēt. Ja runājam par es un es, kā sadarboties nākotnē un kādus projektus e, īstenot, mums nevajag mēģināt konkurēt, mums ir jākoordinē e, savas aktivitātes un pamata nolīgumā ir instruments jau 2004. gadā minēts, ka ir jābūt šī, šai kosmētai kosmosa padomē. Mēs tik daudz runājam, vai ir iespējams to sasaukt. Nu, tā ir tāda neoficiāla tikšanās, kas ir balstīta uz ietvaru līgumu. Es domāju, ka mums tagad nevajadzētu iztirzāt uh, visus juridiskos pamats un tā tālāk. Nē, nu vienkārši mums es vajadzētu tikties ar parlamentu un komisiju un apspriesties par to, kas ir aktuāli šajā jomā. Mums katram ir savs kompetences un tās attiecīgi ir jāizmanto. Komisijai ir. Um, spēcīgas kompetences dažādās sektorālajās politikās, tātad izmantot, piemēram, kosmos tehnoloģijas lauksaimniecībā, satiksmē, E, jūrsaimniecībā. Tas ir ļoti svarīgi. <clears throat> un šī sektorālā pieeja ir komisijas spēcīgā puse. Un es, mēs zinām, kā to darīt, kā paveikt šo tehnoloģisko pusi. Es domāju, ka tas ļoti labi sadar kopā kā cīms ar roku. Un mums nevajadzētu tikai uh, pievērsties vienam, diviem projektiem. Mums ir jādomā, kā veidot tādu starpdisciplināru pieeju. Galileo ir ļoti labs piemērs, kā to var paveikt. Eh, izskanēja jautājums, nu kad tad Galileo satelīti tiks palaisti. Mēs domājam par 27 aktīviem satelītiem, trīs dažādās orbītās, nu mēs nevaram visus tādā vienā līnijā palaist. 27 satelīti, 3 orbītas un 3 sfēras. Un tad eh, tika domāts, eh, es atvainojos par diviem eh, papildus eh, tādiem rezerves satelītiem, ko varētu, ar ko varētu aizvietot kādu nu, sabojājušos. Man šķiet, ka 2020. gadā viss būs pilnībā gatavs, tā mēs esam ieplānojuši un kā jūs jau minējāt. Uh, Mēs palaidām četrus satelītus. Nu, tas izklausās ļoti vienkārši, bet eh, satelītiem ir jāatrodas dažādās vietās kosmosā. Kosmosa kūģis iebrauca orbītā, tiek palaisti divi satelīti un tad vēl divi citi satelīti, un tiem visiem ir jāatrodas atšķirīgās vietās. Jāsaka, ka tas viss vainagojas panākumiem. Mēs bijām nu dienu gandarīti, tas notika pirms uh, dažām nedēļām. Un, uh, Pēc tam arī eh, šis eh, Eiropas eh, astronauts ar franču akcentu, Perskēkungs, arī devās izplatījumā. Un tika pieminēts AJAN 6, bet AJAN 5 arī ir ļoti laba tehnoloģija. 75 reizes tika palaists satelīts veiksmīgi, un tas ir patiešām uzstādīts rekords. Uh, ja pat salīdzina ar Rajon 4, bet mēs piedzīvojam ļoti spēcīgu konkurenci un jādomā par lētākiem projektiem. Ajan 6 būs par, uz pusi lētāks nekā Ajan 5 e, būs gatavs 2020. gadā. Mēs tāpat strādājam pie VGC, e, pie mazākas palaišanas iekārtas. Būs mazāka iekārta, tad būs Ajāns 62 Tam būs uh, līdzīgi dzinēji, kā Vega sē, un mēs te runājam par tādu iekārtu saimi, kas uh, visu šo operāciju padara lētāku. Tas ir tāds dzīvot spējīgs projekts ar nākotni, un AJAN 6 tad varētu palaist 2023. gadā. Bet uh, galvenais lidojums notiks 2020. gadā. Protams, mums ir nepieciešams arī jaunas uh, tehnoloģijas. Uh, Mums ir e, jādomā, mums ir e, jādomā par jaunām iespējām, jaunām tehnoloģijām, nu un labi Elons Masks, kas attīstīja PayPal uh, portālu, izstrādāja Tesla mašīnu, un tagad tiek runāts, ka viņš varbūt arī var kosmos kuģus drīzumā būvēt. Nedomājiet, ka tas viss tā arī ir. Nu, redziet, man rokās ir pudelīte, ir pārstrādājams plasmas pudeles, un ir tāds plasmas pudeles, ko nevar otrais izmantot. Nu, mēs neesam masu tirgu, mums ir maz partneru un. Uh, Mēs domājam par 11. un 6 palaišanām kosmosā gadā, un mums ir jādomā, kura ir labākā iespēja, labākā metode Eiropai. Nevajag visu laiku skatīties pāri okeānam. Tālāk eh, tika runāts par maziem satelītiem. Mums eh, ir iniciatīva, ko prezentēsim dalību valstīm pēc diviem gadiem, proti, kā izmantot eh, AIANu. Uh, ma ļoti mazus satelītus, tādēļ ir jādomā arī par industriju, kur jūs pieminējāt. Mums, eh, protams, konkurence atšķiras no eh, tā, kas eh, notiek ASV, ir mazie vidējie uzņēmumi, ir lieli uzņēmumi, mums ir īpašas programmas MVU atbalstam, lai tie varētu arī izmantot mūsu datus. Jūs vaicājat par datu politiku. Mums ir brīva un atklāta datu politika. Nebija tik vienkārši pārliecināt visus, ka tas ir pareizais risinājums. Uh, Un, ja mēs runājam par Kopernikus un Zemes novērošanas datiem, tur viss ir atrunāts, bet ja mēs runājam par tehniskajiem datiem un zinātniskajiem datiem, tur jau ir citas paradigmas jāizmanto. Ja mēs runājam par zinātniskiem datiem, tur ir sešu mēnešu kavēšanās. Jā, es ar jums runāšu atklāti. Nu, es gribētu kā zinātnieks tādas pirmās naktas tiesības, ja tā drīkstu teikt, vai nu gribētu būt pirmais, kas var ielūkoties šajos datos, bet tagad eh, tas prasa sešus mēnešus, lai dati būtu pieejami, bet vispārējie dati ir pieejami. Un aģentūri ne tikai sniedz finansējumu, bet tā arī rūpējas par uh, industrijas attīstību. Un jūs arī vaicājat par izglītību. Es ceru, uh, jā, man saka, ka in, ja investīcijas e, atgriežas, tas ir kas labs, piemēram, nu nevajadzētu tā domāt, ka es tagad iztērēju 1 eiro un nākamā dienā vai vēlāk saņem atpakaļ 6 eiro. Mums ir jāsaprot, ka citreiz e, mēs e, šo pēļņu saņemam daudz vēlāk un varbūt nevienmēr materiālā veidā. Ja mēs runājam par iedvesmu, fascināciju, mēs nonākam pie motivācijas nākotnes būvēšanas Tērēšana nenozīmē tikai jaunās tehnoloģijas. Mēs cilvēkiem ļaujam sapņot. Es esmu inženieris un mani vecāki man teica, nu, sapņo, atļaujos pasapņot kādreiz. Nu, jāsaka, ka mans sapnis zināmā mērā ir piepildījies vadot Eiropas kosmosa aģentūru. Alberts Einsteins pirms simts gadiem uh, izstrādāja relativitātes teoriju, visi zinām, kas tas ir. Uh, ir īpašā un vispārīgā teorija. Vienā teorijā ir teikts, ka laiks, ko jūs redzat uz sava pulksteņa ciparnīcas, ir atkarīgs no gravitācijas. Es nesaprotu, kā tas notiek, bet es tam ticu. Un tāpat laiks ir atkarīgs no ātruma, no tempa. Uh, Nu, tad, kad es uh, braucu ar mašīnu, es tur nekādas atšķirības neredzu, bet Galileo ir ļoti ātri satelīti orbītā, un laiks mainās, ņemot vērā uh, satelītu darbības tempu laika izpratne, laika jēdziens mainās, un tieši Pašā laikā satelīts atrodas zemākas gravitācijas zonā, un atkal šī laika izpratne mainās. Ja mēs nebūtu neko dzirdējuši par Albertu Einsteinu, jāsaka, ka uh, kļūdas uh, satelīta navigācijas aprēķinos būtu 500 metri vienā minūtē. Uh, Un eh, jāsaka, ka tagad piedzīvojam jaunas laikus, tā ir jauna pasaule, satelīta navigācija vairs nav nekas jauns. Jā, ir ļoti labi, es ir arī izglītības programma, un eh, ja jūs man atkal uzaicināsiet, es varēšu trīs stundas par to stāstīt no vietas. Izglītības programma mums ir izveidota, un mēs vēlamies, lai tā ir auglīga, un kad es dodos uz kādu no dalību valstīm, es eh, par, nu, vismaz kāds divas, trīs reizes uzstājos arī skolnieku priekšā. Eh, kosmosa atkritumi, atlūzas. Mums ir īpaša pārvaldes programma tam, mums no tā ir jāizvairās nākotnē, mēs vēlamies šīs atlūzas eh, samazināt. Mums ir nepieciešams tāds kā milzu putekļa sūcējs kosmosā, jūs saprotat? Uh, Eh, ko es saku, nu jūs saprotat šo joku, vakums, kas tad ir vakums? Mums ir eh, jāiztīra vakums, vacuum cleaner, tātad vārds angļu valodā. Bet, ja mēs runājam par šo kosmosa attīrīšanu, ir grūti aprēķināt, eh, kāds būs, kāda būs investīcija pēļņa. Ja jūs uh, kaut ko nopērkat, jūs izdodat naudu, bet ja jūs no kaut kā gribat tikt vaļā, jūs negribat naudu maksāt. Un ja mēs runājam par šo putekļu sūcēju, milzīgo putekļu sūcēju, tas ir uh, sarežģīts jautājums. Tālāk planetārā aizsardzība ir kas pavisam cits. Uh, E, mums ir jādomā, kas notiek, ja, piemēram, meteorīts tuvojas mūsu planētai, kā rīkoties, tā ir civilā aizsardzība, tas tam nav saistības ar militārām operācijām, un ir arī planetārā aizsardzība. Mēs nevēlamies e, piesārņot citas planētas, nu mēs te atceramies Apollo 12 kosmosa kuģi. Uh, Tur bija mazāks kosmos kūģis. Viņi paņēma uh, kameru no šī mazā kosmosa kūģa. Viņi paņēma līdz šo kameru no visuma, atveda atpakaļ uz zemi un izpētīja to un atrada baktērijas. Bet jāsaka, ka tehniķis bija šo kameru paņēmis līdzi, viņam bija gripa un tā, tās bija šīs baktērijas, tās nebija nekādas mē, no mēnesa atvestas mistiskas baktērijas. Bet, nu, vidēji tā tad arī ir jābūt, nu, gandrīz vai sterilai, lai uh, izvairītos no mūsu visuma piesārņošanas tālāk par uh, starptautisko kosmosa stāciju. Arī nākotnē mums ir jābūt iespējām veikt pētījumus mikrogravitācijas vidē. Mēs ļoti daudz ko varam pētīt, skatīties, kas notiek kosmosā. Uh, veikt bioloģijas eksperimentus, bet ja cilvēki netiks uh, uh, izvietoti mikrogravitācijas vidē, mēs ļoti daudz ko neuzzināsim. Imūnsistēma tas ietekmē, atrašanās šādā vize, vidē ietekmē arī sirds un asinsvadu sistēmu, tās var sāzināt osteoporozi un mēs uh, šo vīdi varam izmantot uh, farmācijas nozarei un lai arī izstrādātu jaunas zāles osteoporozes ārstēšanai. Tātad šī mikrogravitācija ir nepieciešama. Uh, bet mums nevajadzētu tagad radīt vēl vienu ASS, mums ir kopīgi jāsadarbojas pētniecībā, un tad, jā, mēs varēsim arī aizlidot uz mēnesi, jādomā par robotiku, un tas nav projekts, bet. Uh, Es ceru, ka kopīgiem spēkiem mēs varam gūt iedvesmu un uh, sadarboties tādā globālā plāksnē. Es uh, ceru, ka atbildēju uz jautājumiem. Es uh, varētu runāt vēl ilgāk, bet es saprotu, ka jums ir ierobežojumi. Azoru salas, Azoru, es aizmirsu, man jāatvainojas. Azoros ir 3A Arktika, Atlantika, Alpi, šī, šis 3A projekts. Uh, Kā to visu var salikt kopā vienā grozā? Mēs ESA par to runājām, un tās ir zonas, kas ir apdraudētas, ņemot vērā arī uh, jūrsaimniecību. Mēs uh, sadarbojamies Arktikas uh, projekts, tātad attiec uz Ziemeļu valstīm, Alpi, nu, mēs saprotam, un Atlantijas okeāns tāpat. Es atvainojos, kā aizmirsu šo jautājumu priekšsēdētājs. Es... Mēs nezinām visas uh, Einsteina rel relativitātes teorijas detaļas, bet nu, mums vienkārši tas ir jāpieņem kā patiesība. Šis mēnesis ciemats es šo domu atbalstīju Eiropas komisijā, kad bija konference, kur piedalījās apmēram 800 cilvēku, runājām par kosmosu stratēģiju un citām lietām. Tā bija lieliska doma, detaļas nezinu. Jā, brīnišķīga doma. Dargie draugi, es ceru, ka ar Vērnera kungu mēs tiksimies atkal. Šodien viņu redzējām pirmo reizi. Mums vēl ir divi ar pus gadi palikuši šajā sasaukumā. Paldies! par jūsu vizīti, paldies par jūsu entuziasmu. Tas ir pats svarīgākais. Paldies! Uh, dear friends, 3 o'clock. Here... Tiekamies trijos uh, uzklausīšanā par izpēti Eiropā.